pārkāpumiem saskaņā ar reglamentu 122. pāntu. Sākam ar tiesību aizstāvu un opozīcijas aktīvu stāvokli Kambodžā un Laosā. Vispirms vārds tiks dots uh, autoriem. Sāks Sargentīnī kundze vienu minūti. Danku, voorzitter. Ik wil... Paldies, priekšādātā. Mans ieguldījums no zaļo grupas pārsvarā pievērsās tekstilu nozarei un tāpat arī cukuru ražošanas nozarei Lāsā uh, un cilvēktiesību pārkāpumiem, kas norisinās tieši šajā jomā. Protams, ir ārkārtīgi grūti saprast notikumus valstī uz vietas, bet nu tik daudz, cik mēs saprotam no informācijas, ko saņemam no daudznacionāliem uzņēmumiem, tad zinām, ka kaut ko darīt ir iespējams. Minimālā alga Kambodžas tekstila sektorā ir tikai viena ceturtā daļa no tā, ko, kas būtu nepieciešams, lai cilvēks varētu saprātīgā veidā izdzīvot šajā valstī. Un līdz ar to cilvēki, kas tur strādā, nevar apgādāt savu ģimeni. Tā ir burtiski eksploatācija. Un, tā ir, un eksploatācija savukārt ir vardarbības forma. Mums Eiropā kaut kas jādara lietas labā. Eiropas iniciatīva, ko atbalsta Vācijas un Nīderlandes varas iestādes, uh, šobrīd vērsta uz to, lai šiem cilvēkiem tiktu nodrošināta atbilstīga darba alga, saprātīga darba alga, un galvenokārt šī iniciatīva strādā ar daudznacionāliem uzņēmumiem, cenšoties panākt to, ka, piemēram, tur saražoto drēbju cenā tiek iekļautas papildus summas, kas paredzētas pēc tam šo cilvēku atalgošanai. Līdzīgā vēlamies risināt arī problēmas cukurražošanas jomā tur lielākoties viss saistīts ar citu niansi, respektīvi, ka daudz cilvēku tiek izdzīti no mājām, lai pārņemtu zemes un tur sastādītu plantācijas ar augiem, no kuriem tad attiecīgi tiek iegots vai nu bioetanols vai cita veida produkti. Un šāda veida zemes izmantošana, neņemot vērā vietējo dzīvotāju tiesības, nav pieļaujama. Nu, labākais ir tas, ka mēs vismaz beidzot par to runājam un negrasamies to pieļaut. Paldies tālāk, te Kaizers kundze uz vienu minūtu. Paldies. Jūlijā pēc vēlēšanām, kas saskaņā ar novērotāju viedokli noritēja kāpnieciski, mēs vērojām stabilitātes vilni, nestabilitātes vilni Kambodžā, eh, manifestācijas, kas tika apspiestas to starp manifestācijas, kurās eh, tekstilu rūpniecībā strādājošie pauda savu neapmierinātību. Jānorāda, ka viņi ir apakšlīdzēji lielām Eiropas zīmogiem. Turklāt manifestācija laikā uz eh, manifestantiem tika šauts ar reālām lodēm. Mums, Eiropiešiem, ir jāapzinās sava uh, atbildība, kuri mēs turpinām tirgoties ar postu šajā valstī. Un aicinu sākt uh, plānu, tāpat kā Bangladešā tas bija, lai sargātu strādājošo tiesības un kas notiek sadarbībā ar starptautisko darba organizāciju, kā arī uzsākt reformas, lai varētu atjaunot valsts stabilitāti un pieprasām starptautisku izmeklēšanu pār krāpšanos, kas notika pagājušā uh, gada jūlijā. Paldies tālāk, Šāks kundze. Paldies, priekšsarētāji, komisāri un kolēģi. Mēs esam nobažījušies par neseniem tiesību pārkāpumiem Kambodžā, um, Laosā. Vēlēšanas ir notikušas uh, vardarbība pavadīts, un tas tās ir jāizmeklē. Demonstrācijas tiek vardarbīgi apspiestas, nogalinot un smagi ievainojot demonstrants. Mēs eh, vēlamies vērsties pret tiem, kas eh, neļauj brīvi pulcēties cilvēkiem, vardarbīgi apspriež demonstrācijas. Ir svarīgi ne tikai ievērot cilvēktiesības, bet arī to, ka politiskai opozīcijai Kambodžā nav iespēja spēlēt savu politisko lomu. Opozīcija ir nepieciešama valsts tālākai attīstībai. Arī Eiropas Savienībā pašā mums ir jāizskata GSP kontekstā šos notikumus un starptautiskajos uzņēmumos, kuriem ir apakš uzņēmumu piegādātāji Kambodžā būtu jāmaksā tik daudz, lai cilvēki varētu vismaz izdzīvot. Un pašai valsts ir jāievēro eh, tiesību akti, starptautiskie līgumi, kuriem tā ir pievienojusies pārsvaru par situāciju Laosā. Uh, Mums joprojām ir eh, bažas par cilvēktiesību situāciju valstī un aicinām Lausas valdību nekavējoties atklāt uh, eh, Sombatas un Fone cilvēktiesību aktīvista likteni un jāsoda tie, kas ir vainīgi pie piespiedu pazušanas. Paldies Šākas kundzei. Sondegārda kungs, divas minūtes. Uh, tak, formand. Liels paldies, priekšādētāji! Šī ir jau otrā reize gada laikā, kad mēs šeit Eiropas parlamentā debatējam par rezolūciju, kur runājam par vienu konkrētu personu, respektīvi Sombatu Sanfone. Sombatu Sanfone tika nolaupīts 2012. gada 15. decembrī policijas iecirkņa um, klāt, tuvumā. Un kopš tā laika viņu neviens nav redzējis. Kāpēc atkal pieminam šo jautājumu? Darām to tāpēc, ka pirms savas pazušanas Tomats un Pona strādāja ar miermīlīgiem līdzekļiem, cenšoties aizstāvēt cilvēku tiesības, cenšoties nodrošināt atbilstīgus apstākļus, arī vidas aizsardzības jomā viņš īstenoja eh, Vientjenas fóruma tikšanos. Nu, tas, šis fórums notika īsi pirms viņa nolaupīšanas. Sombats ir kļuvis par simbolu šai valstī, par cilvēktiesību simbolu. Viņš ir cilvēks, kas cīnījies par Laosas un Dienvidāzijas reģionu kopumā uh, demokrātiju, un tāpat laikā viņš ir burtiski pakļauts dažādu veidu ticis pakļauts represijām, un ir bijuši daudzi centieni likt visiem aizmirst par Sombata likteni, bet to mēs atsakāmies darīt. Jāsaka, valsts varas iestādi šobrīd atsakās darīt jebko, lai noskaidrotu šī cilvēka atrašanās vietu, netiek veikta izmeklēšana. Es šodien pati biju lausā un pārliecinājos par viņu nevēlēšanos neko darīt. Pagājušajā nedēļā saņēmu ēpastu no Lausas vēstniecības Briselē, kurā šī vēstniecība atzīst, ka nesenais statusa ziņojums izm par izmeklēšanas situāciju faktiski nāk no jūnija. Tātad vairāk kā sešus mēnešus nav saņemta nekāda svaigāka informācija un nekas nav noticis izmeklēšanas kontekstā. Tas ir vienkārši skandalos. Mūsu rezolūcijā mēs pieprasām rīkoties. Ir jārīkojas un mēs vēlamies skaidri un gaiši pateikt, ka tas, ka šī lieta nav novesta pie beigām, ka nav beigta izmeklēšana, nozīmē to, ka Lausa pārkāpts cilvēktiesības, un mēs pilnīgi noteikti par to tālāk sūdzēsimies ANO cilvēktiesību padomē. Es domāju, ka esam to parādā Sombatam, Somfonem, viņa ģimenei un visiem tiem cilvēkiem, kas Āzijā cīnās par cilvēktiesībām un demokrātiju. Viņi nedrīkst tapt aizmirst. Paldies tālāk, Tanokums, uz vienu minūtu. 27 gadu valdīšana Kambodžā ar viens partijas valdību, kas eh, liecina par eh, to, ka šeit ir tiešām nožēlojama situācija. Ne, kā to apliecina arī tas, ka šis jautājums tiek skatīts eh, šajā programmas sadaļā. Palielinoties vardarbībai eh, pret opozīcijas pārstāvjiem, šobrīd esam jau šogad redzējuši redz, Eh, piecus nogalinātus miermīlīgas demonstrācijas dalībniekus. To izdarījusi valdības, valdības drošības spēki. Tāpat arī Sombata, Somfona pazušana, Lausa, uh, tāpat arī nevēlēšanās no valdības puses pašiem izmeklēt, ne arī ļaut eh, sniegt palīdzību izmeklēšanā no ārvalstīm. Šeit ir daudz jautājumu, eh, kur Eiropas Savienībai būtu jāizvirza priekšnosacījumi attiecībā uz eh, tiesību ievērošanu, pirms mēs sniedzam atbalstu abām valstīm. Paldies! Paldies Tanok kungam! Tālāk pusotra minūte Lise kungam. Paldies, priekšādētāji! ārkārtīgi labi, ka mēs atkal pievēršamies situācijai Kambodžā un Lausā. Jo jāsaka, ka apstākļi tur nav uzlabojušies, tie ir pilnīgi nepieņemami. Pēc nesenajām vēlēšanām, kuras pavadīja vardarbība un kas neatbilda nekādiem starptautiskiem standartiem, ir organizētas virkne demonstrāciju un protesta akcija tas sasaistāms arī ar fabrikas darbinieku likteni šajā valstī un, protams, valdības ļaunprātīgu varas izmantošanu, kas savukārt likušas drošības iestādēm vērsties pret miermīlīgajām demonstrācijām, nogalinot demonstrantus, ievainojot ļoti daudzus. Uh, Un tie ir jautājumi, kam mums ir jāpievēršas, tie ir jāuzsver mūsu rezolūcijā un jāvērš uz to uzmanību, saptaskā sabiedrības uzmanību, jālūdzot un pieprasot Kambodžas un Lausas valdības atrisināt šo situāciju, pielikt punktu šī, šai vardarbībai. Eh, es turklāt uzskatu, ka augšā augstējai pārstāvēji Eštonai vajadzētu šo situāciju uz, uzmanīt ļoti regulāri. Un eh, viņas apmeklējums šajās valstīs pilnīgi noteikti ir jāīsteno atkārtoti, lai atrisinātu, piemēram, arī Sombats Somfonas situāciju, noskaidrotu, kāds ir viņa liktenis. Un tāpēc situācija pilnīgi noteikti jāsako līdzi ļoti uzmanīgi. Paldies Līsekungam, saka priekšādātājs tālāk es aizkundze. Arvoisa puhemies, hyvä komissaari. Paldies priekšsēdētāji, komisārkungs. Mēs runājam par Kambodžu un Lausu un situācijām, kas cilvēktiesību ziņā vieš visai lielas bāžas. Šajā rezolūcijas projektā mēs norādām tā skaitā problēmas darba tirgu. Kambodžā tie, kuri tika aizturēti pēc manifestācijām janvārī, tie bija strādājošie, kuri vienkārši pieprasīja algas eh, pielikumu. Drošības spēki ļaunprātīgi izmantoja savas pilnvaras, vairāk ir bojā gājušie, ir vairāki ievainotie. Mēs savā rezolūcijas projektā mēs uzstājam uz to, ka Šie cilvēki tika aizturēti pār cilvēktiesību aizstāvēšanu. Mēs pieprasām, lai situācija tiktu paskaidrot un uzskaidrot šo cilvēku liktenis. Paldies, tālāk eh, Senīšins kundze, vienu minūti. Mikro. Kambodža to ogromne nierówności społeczne, nędza połowy. Kambodža ir liela nevienlīdzību valsts. Iedzīvotāji nabadzība ir tāda cilvēkiem jāizdzīvo par mazākā viena dolāra dienā. Janvārī policijas spēki uzbruka miermīlīgi demonstrācija, nogalinot 5 cilvēks, ievainojot vairāk nekā 30 cilvēks. Tāpēc mēs pieprasām, lai Kambodžas varas iestādes izmeklētu šo lietu un analizētu šaujamieroču izmantošanu šajā gadījumā un atbrīvotu pilsoņu tiesību aizstāvis. Un jāliek eh, arī ļaut miermīlīgi demonstrēt. Pagājušā gada jūlijā Eh, notikušās vēlēšanas ir jāizmeklē attiecībā uz eh, pārkāpumiem, par kuriem tiek ziņots. Un jā, cilvēku tiesības netiek ievērots un netiek ievērots eh, īpašuma tiesības uz zemi, tad mums vajadzētu pārausos attiecības ar Kambodžu. Mēs tāpat aicinām veikt attiecīgas rīcības Laosā. Paldies! Senišins kundzei. Es vēlos atgādināt visiem kolēģiem. Nenolasiet tik ātri savus testus, eh, tādā, tekstus tādā ātrumā, ka tulki aizalsušies netiek līdzi. Lūdzu izteikties normālā ātrumā, lai varētu nodrošināt tulkojumu. Tālāk Benjonkungs, vienu minūti. Thank you, Chair. Paldies, priekšādātāji. Gandrīz pirms gada es atkal izteicos par lausu un par sombatsamfonu nulau, nolaubīšanu. Šajā pašā ēkā jāsaka, ka pagājis gads un gandrīz nekas nav mainījies, jo projām valda iebiedēšanas gaisotni šai valstī un šī nolaupīšana ir tikpat aktuāla šobrīd kā toreiz. Situācija faktiski ir vēl pat pasliktinājusies, jo drošības spēki ir vēršušies arī pret, darbini, pret darbiņēmējiem, kas izgājuši ielās, lai protestētu pret apstākļiem fabrikās, kā arī dzen pret eh, negodīgajām vēlēšanām. Eiropas komisijai ļoti steidzamā kārtā vajadzētu pievērsties šim jautājumam un izvērtēt cilvēktiesību situāciju šajās valstīs. Mēs nevaram turpināt piedāvāt privileģijas tām kompānijām, kas darbojas šajās valstīs, kas izliek cilvēkus no mājām bez jebkādas kompensācijas tikai, lai iegūtu zemi. Tas ir pretrunā jebkura veida starptautiskiem principiem, tāpēc liberāļi un demokrāti šobrīd pieprasa. Uh, pārliecināties, ka šāda veida izlikšana no mājām nav tikusi īstenot šo starptautisku uzņēmumu vārdā un būtu jāaizliedz jebkāda veida uzņēmumiem gūt labumus no šādām iniciatīvām un, un biznesa, kas īstenot šādā veidā. Paldies Benjam kungam, tālāk uz vienu minūtu Migaļska kungs. Šanamņi paņstvo, čeņz vas podkreš... Dāmas un kungi, uh, Daži no runātājiem šodien jau ir uzsvēruši to, ka pirms vairākiem mēnešiem mēs jau izskatījām Sombata Somfone situāciju, es piedalījos šajās debatēs, es piekrītu tam visam, bet tas ir tieši tas, ko cilvēks sagaida no mums, lai mēs turpinātu prasīt viņu tiesību ievērošanu, turpināt uh, vērsties pie attiecīgās valsts valdības, lai prasītu tiesību ievērošanu. Un tas arī sasaista šos divus eh, jautājumus par Kambodžu un Laosu - cilvēktiesību ievērošanas jautājums. Es uzskatu, ka mums būtu jāprasa, lai visas pūles, kas tiek pieliktas, tiktu turpinātas un pastiprinātas gan no mūsu puses, gan arī no dalību valstu puses un augstās pārstāvs Eštons kundzes Mums ir nepieciešams cilvēktiesību aizstāvjiem sniegt palīdzību, tā skaitā materiālu palīdzību un morālo atbalstu. Paldies! Paldies eh, Migaiska kungam. Tālāk pusotra minūte Paškas kungam. Paldies priekšsarētāji, eh, komisāra kungs. Izskatās, ka daudzās valstīs mēs atbalstam demokrātiskās kustības. Tas nozīmē, ka mēs eh, varētu paskaidrot šo valstu politiskajām valdībām, ka es eh, atbalsta tādas valstis, kas virzās uz civilizētu attīstību. Un nu, tas nozīmē, ka lietas šajās valstīs izšķir cilvēki, nevis militāri spēki. Tekstila industrijas eh, miermīlīgās demonstrācijas eh, vardarbīga apspriešana ir kā izgāšanās valsts varas spējai. Arī opozīcijas iebaidīšana, manipulācijas ar vēlēšanu rezultātiem, tas viss ir problēmas, kuras eh, nevaram paciest nevienā valstī. Ar mūsu ietekmi. Mums ir jācenšas panākt, lai situācija mainītos un pastāvētu labāki nosacījumi darbam tekstilindustrijā un e, viņu ražotās preces gal galā nonāk mūsu tirgos. Es uzskatu, ka mēs varam labāk darboties ar saviem diplomatiskajiem dienestiem, lai e, komunicētu ar politiskiem vadītājiem šajās valstīs, kas varētu mazināt turpmāks konflikts. Paldies pašas kungam, tārāk Klēsa kungs pusotru minūti. Tā, Paldies, priekšādātāji! Laosa ir valsts, kurā valda viena sociālistu partija, un tā ir vienīgā sirkļa pie valdības. Kambodžu savukārt cilvēktiesību organizācijas apraksta kā komunistu plānoto ekonomiku, kur valda autoritārisks rez, režīms, kur demokrātija ir tikai tāda virskārta. Ehm, bet, nu, bet kas tad ar tām valstīm, eh, kur sociālismu klātbūtne ir skaidra un redzama? un traucē demokrātisma pastāvēšanai nekur pasaulē, un ne, neviens vēstures piemērs mums neliecina par to, ka komunisms būtu varējis veiksmīgi īstenot uh, savu ideoloģiju, apvienojot to ar demokrātiju un cilvēktiesību aizstāvēšanu. Bet jāsaka, šajās valstīs ir vēl trakāk. Tieši šajās valstīs cilvēki tiek eksploatēti īpaši smagi un nežēlīgi. Viņiem netiek pieļauta uh, nevi, pat, pat ne mazākā uh, piekļuva kaut kāda veida brīvai tirgus ekonomikai. Viss tiek kontrolēts. Tas ir, jāsaka, vēl trakāk, kā tas notiek kaimiņu Ķīnā. Šīs tekstilu strādnie, rūpnīcu strādnieku demonstrācijas tika apsprie, apspiestas visnežēlīgākajā veidā, daudz tika ievainot, daudz nogalināt, un joprojām ir vairāk desmit cilvēku, kas smog cietumā demonstrācijas rezultātā. Mums ir jāspēj izveidot kaut kādu veidu konkrētu platformu, tā kā ASEAN, piemēram, kas, liktu, kas ļautu mums atmaskot šos noziegumus. Turklāt šīm valstīm ir jānosaka sankcijas, nedrīkstam piešķirt tam, piemēram, attīstības palīdzību, ja redzam, ka tā tiek šādā veidā ļaunprātīgi izmantot. Paldies, Klāsa kungam, saka priekšādētājs tālāk, Korhols kundze. Uh, oppositiojohtajat olivat... Priekšsēdētāji. Opozīcijas pārstāvi ar mums tikās septembrī un viņi līdz šim ir apdraudēti. Ir jādomā par atbalsta sniegšanu viņiem opozīcijas arotbiedrību locekļi, plus viņiem tiek izdarīts spiedienas. Opozīcijas pārstāvjiem tika nopratināti saistībā ar manif manifestācijām, lai gan viņi tur nekādā veidā nebija nepiekā vainojumi. Tāpat arī vairāk mēs pieprasām aizturēto arotbiedrību biedru atbrīvošanu un viss caurskatāmāko izmeklēšanu. Es domāju, ka Eiropas Savienība ir jārīkojas Kambodžā. Paldies, tālāk Stīvensvankungs, vienu minūti. Paldies, priekšādātāji! Es gribētu, lai protokolā tiek ierakstīts mans protests. Mēs šeit runājam par steidzamības jautājumiem, vismaz tā tam vajadzētu būt. Bet šī traģiskā sombata somfonas nolaupīšana vairs nav nekāds steidzamības jautājums. Esam par to sprieduši jau šeit, šajā pašā telpā. Tāpat arī tekstila darbinieku apspiešana Kambodžā nav nekas tāds, par ko mēs neesam zinājuši iepriekš. Protams, nedrīkstam to ignorēt Mums taču ir jāpaskatās kaut kāda veida, mm, objektīvā veidā. Piemēram, Ašrafas mm, nometnē joprojām mm, nav atklātas nolaupīšanas, kas notiks septembrī. Par to mēs neesam brinājuši. Irākā turpinās pilsoņu kars, asins izliešanas laktiņš Sīrijā, krīzes krīze ar bēgļiem turpinās, ir visi šie uzbrukumi un bombardēšana virknē citos valstīs, piemēram, Beirutā. Ko mēs daram šo lietu labā? Kāpēc mēs atkal atkārtot pievēršamies šiem jautājumiem steidzamības debašu kontekstā? Es domāju, ka mums jāpatur kaut kāda veida proporcionalitāte prātā. Paldies Stevenson kungam. Ar to ir izsmelts saraksts ar pieteiktiem runātājiem. Tālāk brīvā mikrofona procedūra Kukankungs pirmais pripájam sa ku kolegom. Paldies, priekšsēdētāji. Es pievienojos kolēģiem un vēlos atbalstīt aktīvistus Kambodžā un Laosā. Viņu darbs abās valstīs ir ļoti svarīgs, jo viņi pārstāv iedzīvotāju intereses un veido pilsonisku sabiedrību. Tāpēc ir nepieciešams pievērst šai situācijai mūsu uzmanību. tā kā viņu darbs tiek pārtrauc ar vardarbību, nolaupīšanu, tad mums ir jāpievērš šiem jautājumiem savu uzmanību. Kambodžā ir notikusi vardarbīgi pret mirmīlīgām demonstrācijām, kur ir gājuši bojā cilvēki gan 13. gadā, gan šogad. Un es vēlētos vērsties pie politiskajiem līderiem, aicināt viņus izmeklēt vēlēšanu norisi, Tāpat arī attiecībā uz Sombatas un Fonas pazušanu ir nepieciešams e, veikt izmeklēšanu. Paldies Kukan kungam, Tarabēlas kungs tālāk. Priekšsēdētāji, komisāri, dārgie kolīģi, ļoti žēl, ka mēs esam sājaukoši lietas. Uzmanība jāpievērš Kambodžai. Arī lausas jautājumi ir svarīgi, protams. Uh, Un vēl mēs varētu piekļaut šajā pašā geografiskajā apgabalā Vietnamas budistu baznīcu. Kā, kāpēc tas viss notiek? Tāpēc, ka 3. janvārī tekstils eh, strādnieki izgāja ielās Pēc šiem notikumiem bija pieci bojāgājušie, desmit eh, ievainotie, tās bija represijas pēc strādājošiem, kuri pieprasa labāks darba apstākļus. Tas ir pilnīgi nepieļaujami, ņemot vērā Kambodžas konstitūcija eh, norādītās tiesības uz eh, biedrošanos, un mēs pieprasām, lai Kambodža respektētu visu pilsoņu tiesības, it īpaši strādājošo tiesības, kuri tiek eksploatēti ar multinacionālo firmu starpniecību. Mums ir jāizdara ar šīs rezolūcijas palīdzību spiediens uz situāciju. Paldies! Paldies Tarabēls kungam un noslēgumā šai procedūrai Jetemekī kundze. Arvoisa puhemies. Paldies, priekšstādātāji. Tekstilu rūpniecībā strādājošiem. Viņu tiesības daudzās valstīs netiek ievērotas. Un mēs runājam par vienu no valstīm, kas apgādā ar tekstilu izstrādājumiem mūsu dalībvalstis. Aplūkojiet savu eh, apģērbu birkas. Iespējams, ka eh, liela daļa no jūsu apģērba ir saražota Kambodžā. Tas pats at, varētu attiekties uz to apģērbu, kas tiek ražots citās tālās valstīs, kāda ir šo izstrādājumu kvalitāte un tālāk kādas ir tiesības tiem strādājošajiem, kas tos ir saražojuši, kādos apstākļos viņi ir strādājuši. Jo ļoti bieži mēs runājam par uzņēmumu, kas tur strādā, bet tas ir uzņēmums, ko kontrola Eiropa. Līdz ar to runātājs raksts ir noslēdies un tālāk došu vārdu komisāram Kālasam, lūdzu. Mr. President. Priekšādātāji, godātie deputāti. Mēs ļoti augstu vērtējam to, ka jūs pieņemat šo steidzamības rezolūciju šeit Eiropas parlamentā un līdz ar to vēršat uzmanību uz situāciju Kambodžā un Lasā. Kas attiec uz Kambodžu? Gaidot jūlija parlamentu vēlēšanas, Eiropas Savienība uzstāja, cik ārkārtīgi svarīgi nodrošināt brīvu pulcēšanos un tāpat arī eh, izteiksmes brīvību valstī. Tūlīt pēc vēlēšanām un pēc tam, kad tika izvēle izdarīta no opozīcijas puses bloķēt Nacionālo asamblēju, Eiropas Savienība aicināja visas puses rīkoties miermīlīgi un demokrātiskā garā, tā lai rastu pēc iespējas pieņemāku situāciju politiskiem strupceļam. Ņemot vērā pēdējos nesenākos notikumus 2. un 3. janvārī Eiropas Savienība pauda mm, savas dziļās bažas par vardarbību, kas izpaudās demonstrācijas laikā un par šo nesamērīgo spēku piemērošanu, kā rezultātā cilvēki gāja bojā. ES delegācija ir ļoti uzmanīgi sekojas līdz notikumiem, eh, opozīcijas līderiem, Samam Reizijam un Kemam Sokam, tāpat eh, sazinoties ar viņiem, kā arī skatījusies uz to, kas eh, notiek valstī kopumā. Esam tāpat arī sazinājušies ar eh, valsts prokuroru, mm, to darījām arī pagājušajā gadā eh, un sazinājāmies ar Nompeņas tiesu. Eiropas parlamenta bāžas attiecībā uz situāciju jau ir tikušas pieminētas sarunās ar Kambodžas iekšlietu ministru. Tikpat svarīgi politiskās situācijas stabilitātei, ir arī atjauč, atjaunot šo ļoti delikāto, trauslo uh, dialogu arī rūpniecības nozarē. Eiropas Savienībai līdz šim ir bijis ļoti liela loma spēlējuma Kambodžā. Uh, Eh, kā tādā dažādās jomās, gan rūpniecībā, gan arī politiski. Mēs esam centušies nodrošināt to, ka tiek atjaunināts, atjaunotas starptautiskā darba organizācijas programmas eh, tieši šajā tekstilu nozarē. Eh, to paredzēts darīt, un programmas ietveros paredzēts arī ar pirkstu rādīt uz tām, uz tiem uzņēmumiem un kautināt tos uzņēmumus, kas nav ievērojuši darba apstākļus un obligātos standartus šajā ziņā. Eiropas Savienība piedāvā finansējumu, lai palīdzētu spēcināt pilsonisko sabiedrību, ļautu uzraudzīt situāciju e, Kambodžā. Un te iet, tas ietver arī konkrētu atbalstu arotbiedrībām kas ļauta tām labāk sadarboties ar visām interesētajām pusēm šajā rūpniecības nozarē. Eiropas Savienība turpinās aicināt varas iestādes mierīgi nokārtot pašreizējo politisko strupceļu situāciju, īstenojot atbilstīgu dialogu starp Kambodžas valdību un opozīciju. Priekšādātāji, godātie deputāti, mēs ļoti atzinīgi vērtējam Eiropas parlamenta eh, apņēmību sekot līdz arī lausas situācijai, un šīs debatas un steidzamības rezolūcija to ļoti labi parāda. Mēs piekrītam jūsu bažām par cilvēktiesību situācijām, tā kā tās pļaus izklāstīts rezolūcijā. Un it īpaši, protams, esam nobažījušies par joprojām neizskaidroto un nenoskaidroto sombatas somfonas pazušanu 2012. gada decembrī. Tas ir jautājums, kam joprojām pievēršam uzmanību un par ko esam nobažījušies. Ārējās darbības dienests sistemātiski seko līdzi notikumiem un piemin to regulāri savos dialogos ar lausas svars iestādēm. Esam darījuši to vairāk kārt un daudzos līmeņos, tostarp arī sarunās ar valsts prezidentu. Lausa gan ir bijusi atvērta zināmam dialogam, bet tāpat laikā izmeklēšanas process nekādus dižus rezultātus nav visnesis. Esam eh, tāpat arī cenšamies nodrošināt ārēju atbalstu šim izmeklēšanas procesam, un, eh, bet gan jāsaka, šis atbalsts ir ticis noraidīts līdz šim. Vēlamies, protams, skatīt atkal vaigā sombatusam fona, un tāpēc eh, esam gatavi ar Eiropas Savienības dalību valstīm un parlamentu kopā sastrādāties, lai padarītu to iespējamu. Mēs tāpat arī ceram, ka Laos ratificēs starptautiskās konvencijas, kas attiecas uz visu personu aizsardzību, eh, kas eh, tikuši pakļauts šādai nolaupīšanai, tātad piespiedu pazušanai. Tāpat laikā vēlamies kļūt par privileģētu partneru lausai, lai uzturētu atbilstīgu cilvēktiesību dialogu. Eiropas Savienība ir galvenā palīdzības sniedzēja šai valstī. Un, protams, ka ļoti svarīgi uzturēt tieši šos demokrātijas un cilvēktiesību aspektus. Eh, jāsaka, neesam redzējuši īpaši konkrētus eh, rezultātus. Eh, īpaši starptautisku konvenciju ratificēšanā esam tomēr apņēmušies tālāk uz šiem pamatiem turpināt darbu ar šo valstu. Paldies! Paldies komisāram Kallasam. Noslēgumā var minēt, ka septiņi rezolūciju priekšlikumi tika eh, iesniegti, ar to arī debats noslēdzam. Balsošana notiks pēc diskusijām par trešo tematu. Nākamais darba kārtības punkts ir debats par nesenajām vēlēšanām Bangladešā. Vispirms rezolūcija autoriem vārds Kronbergs kundze, pusotru minūtu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsarētāji. Nesen vairāk cilvēku gāja bojā ārpus Bangladešas galvaspilsētas.